Paldies eh, jums, cienītā komisārs kundze, līdz to esam pabeigšu pēdējās arī debkatību punktu šodien, kas bija paredzēts. Par šo tām balsošana būs rītdien.